Eh, colleghi, ehm, vorrei far precedere. Godāmie kolēģi. Sāksim balsošanu, kas ir paredzēta šajā pēcpusdienā. Vispirms pārbaudīsim. Izmēģināsim elektronisko balsošanas iekārtu. Pārbaudīsim, vai darbojas mūsu balsošanas kartes. Man kāds teica, ka šajā jaunajā sistēmā nestrādās visas karšu iekārtas. Tāpēc lūdzu pamēģiniet ievietot savu balsošanas karti iekārtā un paskatieties, vai parādās jūsu vārds. Ja jūsu vārds ir parādījies, tad tas nozīmē, ka pieslēgums strādā. Ja jūsu vārds neparādās, uz mazā ekrāna, tad lūdzu aiziet uz kādu citu vietu un pamēģiniet vēlreiz uz citas iekārtas. Paskatieties, varbūt eh, kādā vietā blakus jums eh, šī iekārta darbosies. Vai jūs vēlējāties izteikties, Robert Kungs? Es eh, darīju tā, kā man teica, bet es vēlētos norādīt, ka šeit, šajā manā vietā, iekārta nedarbojas, un es gribētu norādīt to tehniķiem, jo es gribu sēdēt šeit, savā sēdeklī, un es gribu, lai šeit darbotos iekārta. Allora, grazie per, naturalmente, siamo tutti d'accordo con. Lielas paldies. Mēs visiem piekrītam, sēr. Protams, ka šai sistēmai ir jādarbojas, taču samierināsimies ar šo situāciju vismaz pirmo reizi, un ja tiešām jūsu vietā iekārta nedarbojas, tad. Uh, Tātad, ja ievietojot jūsu kārtī balsošanas iekārtā, jūs neredzat, eh, kā uz ekrāna parādītos jūsu vārds, lūdzu mēģiniet vēlreiz kādā eh, citā iekārtā, kādā blakus vietā. Tātad atradiet tādu iekārtu, kas darbojas, uz kuras parādās jūsu vārds. Ja jūs esat ievietojuši savas balsošanas kartas, tad lūdzu tagad pārbaudīsim, Lūdzu, nospiediet uh, zaļo pogu, lai mēs varētu paskatīties, cik daudz cilvēku piedalās balsojumā. Tad sākam pārbaudi, vai visi nobalsojuši. Beidzam balsot. 33 nobalsoja. Kuram ir radusies problēma? Lūdzu, pamēģiniet blakus vietu. Ja jūsu vārds neparādījās, tad lūdzu pamēģiniet e, balsot no blakus vietas. Tanaka kungs, varbūt jūs e, varētu pamēģināt e, blakus iekārtu. Vai darbojas? Ļoti labi. Tad jūsu vieta nedarbojas. Pamēģiniet kādu citu. Ja jūsu vārds ir parādījies, tad tas nozīmē, ka šī balsošanas iekārta darbojas. Tad jums vajadzētu nospiest pogu, lai redzētu, vai patiešām iekārta darbojas. Allora, avete inserito la scheda nell'apposito. Vai jūs visi esat ievietojuši savas balsošanas kartes? Lūdzu, pamēģiniet nospiest zaļo, sarkano vai balto pogu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Vai visi ir pārbaudījuši mašīnu? Avevano votato 36 ver. 49 nobalsojuši, 36 par, 6 pret, 7 atturās. Vai kādam nedarbojās iekārta? Nē, šķiet problēma nav. Va bene, allora abbiamo caso. Possiamo allora cominciare la. Sāksim balsošanu, ja viss tam piekrīt. Pirmais balsojums ir par 2010. gada budžetu, trešā sadaļa. Mūsu referente ir Nīcas kundze. Sāksim ar balsojumu blokā grozījums 5021. Tātad no 5021 līdz 5016. Kurš pārlūdzu paceliet roku? Pret. Atturas. Šis eh, balsājums blokā ir pieņemts. Tad 5036 referentes grozījums. Kurš par? Lūdzu, paceliet roku. Pret. Atturas. Pieņemts. 50-37. Kurš par? Pret. Pieņemts. Grozījums 5038. Kurš par? Pret. Pieņemts. Piecdesmit divdesmit astoņi. Kurš par? Pret. Šķiet, ka ir noraidīts. Varbūt labāk tomēr pārbaudīt. Sāksim balsot elektroniski par grozījumu 5028 referentes grozījums. Sākam balsot. Elektroniski pārbaudam šo grozījumu. Lūdzu, izmantojiet savas balsošanas kartes. Vai visi nobalsojuši? Balsojums beidzies. 54 nobalsojuši, 25 pār, 27 pret, neviens nav atturējies, norādīts. Vai iekārti nedarbojas? Vai jūs esat par vai pret, vai jūs iekārti nedarbojas? Jebkurā gadījumā šis grozījums ir norādīts. Kačina kungs, šķiet jūs balsojāt par. 27. Pār 29 pret. Tātad galīgais balsojums ir šāds. Saskaitot elektronisko balsojumu un balsojumu ar rokas pacelšanu. 29 pret un 28 par. Bet jebkurā gadījumā grozījums ir noraidīts. 50.08. Kurš par? Pret pieņemts. 50-67, kurš par, pret, noraidīts. 50-11, kurš par, pret, noraidīts. 50-12, kurš par, pret, a, noraidīts. 50-12. 5027 referentes grozījums. Kurš par? Pret? Pieņemts. 5009 un tas ir balsojums pa daļām. Mēs balsosim tikai par otro daļu. Kurš par? Lūdzu, paceliet roku. Kurš pret? Pieņemts. Otrā daļa ir pieņemta. 50-51. Kurš par? Pret? Pieņemts. 50-49. Kurš par? Pret? Pieņemts. Sela Frankas kungs, lūdzu jums vārds. Šeit ir bijusi neliela kļūme, jo mēs balsojam pārāk ātri. Ja runa par 50-51, tad es jau vakar teicu, ka es atsaucu pirmo daļu. Un eh, šķiet, ka mēs balsojam tikai par piezīmēm. Jā, šķiet, ka tā arī bija. Priekšsēdētājs, kā jau ir teikts eh, balsošanas sarakstā, te ir runa tikai par piezīmēm cipari ir atsaukti. Tas, ko jūs teicāt, atbilst eh, tam, kas ir rakstīts eh, balsošanas sarakstā. Par 5049 nav īsti skaidrs, tāpēc lūdzu pārbaudīsim elektroniski balsojumu par grozījumu 5049. Vai visi nobalsojuši? Lūdzu, balsojiet. Mēs balsojam elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 56 nobalsojuši, 23 pār, 32 pret. Grozījums ir norādīts. Tagad 50-52. Kurš pār? Paceliet roku. Kurš pret? Pieņemts. Pirmais kompromiss. Kurš pār? pret pieņemts. Tas nozīmē, ka 50, 73 atkrīt. Mēs varam pievērsties 50, 69. Kurš par? Paceliet lūdzu roku. Kurš pret? Norēdīts. 50, 29. Kurš par? Pret? Norēdīts. 50, 26 referents grozījums. Kurš par? Es atvainojos, tas atkrīt. Nē, diemžēl 5029 netika pieņemts, tāpēc mums ir jābalso par 5026. Tātad balsosim par 5026. Lūdzu, paceliet roku, kurš par. Pret. Pieņemts. Tagad balsojums blokā no 5000 grozījuma līdz 5065 grozījumam, 5065. Kurš pār? Kurš pār? Nešķiet, ka vajadzēs balsot par katru grozījumu atsevišķi. Sela Frankas kungs, jūs vēlējāties runāt. Mēs labprāt nebalsotu blokā, jo mums ir atšķirīgi viedokļi par atsevišķām daļām. Mēs vēlētos balsot par 5000 grozījumu, un tad mēs skatīsimies, kas notiks tālāk. Sala Frankas kunga viedoklis, un šeit viņš izsakās visas tautas partijas grupas vārdā, ir šāds, proti par 5000 grozījumu balsosim atsevišķi, bet eh, pār, par pārējiem varam balsot blokā. Nē, jūs vēlēties par pa, katru balsot atsevišķi? Tātad par katru grozījumu atsevišķi. Ja politiskā grupā vēlas balsot par katru grozījumu atsevišķi, tad, ja mēs nevaram vienoties par balsojumu blokā, tad man vienkārši ir jāņem vērā šī situācija. Es nevaru atņemt deputātiem tiesības balsot par katru grozījumu atsevišķi. Diemžēl tas aizņem ļoti daudz laika, bet ja grupā nepiekrīt, tad neko nevar darīt. Tātad 50-53. Nē, es atvainojos, 5000 grozījums. Kurš par? Pret? Noraidīts. 50-53. Kurš par? Pret? Pieņemts. 5001. Kurš par? Pret? Noraidīts. 50-54. Kurš par? Pret? Pieņemts. 50, 68, kurš par, pret, pieņemts. 5002, kurš par, pret, norādīts. 5057, kurš par, pret, pieņemts. 5058, kurš par, pret, pieņemts. 5003. kurš par? Pret. Norādīts. 5059. kurš par? Pret. Pieņemts. 5004. kurš par? Pret. Norādīts. 5060. kurš par? Pret. Pieņemts. 5005. kurš par, pret, noraidīts. 5062. kurš par, pret, pieņemts. 5063. kurš par, pret, pieņemts. 5064. kurš par, pret, pieņemts. 5006. kurš par, pret, pieņemts. pret, noraidīts. 5065. kurš par, pret, pieņemts. Es nejautāju, vai kāds atturas, vai jūs vēlēties atturēties. Manuprāt, ir vienkāršāk un ātrāk, ja mēs eh, nesakām, kurš atturās, bet ja jūs vēlaties atturēties, tad eh, vienkārši pasakiet man pēc eh, balsojuma. 5013. kurš par? Pret? Norādīts. 5041. Kurš par? Pret? Pieņemts. 5042. Kurš par? Pret? Pieņemts. 5007 tikai par piezīmēm, kurš par, pret, pieņemts. 5033. referentes grozījums, kurš par, pret, pieņemts. 5050. kurš par, pret, pieņemts. 5055. kurš par, pret, pieņemts. 5034. referentes grozījums, kurš par, pret, pieņemts. 5070. kurš par, pret, noraidīts. 5030. kurš par, pret, noraidīts. 5068. Te ir balsojums pa daļām. Pirmā daļa, kurš par? Pret. Man šķiet, ka pieņemts. Otrā daļa. Jūs vēlaties pārbaudīt. Tātad sāksim balsot elektroniski. Pār 5068. grozījuma pirmo daļu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Nē, vēl vien mirklīti. Nē, sāksim no sākuma. Tad sākam balsot par 5068. grozījuma pirmo daļu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Rezultāti ir šādi. 62 nobalsojuši, 43 par, 19 pret. Neviens nav atturējies. Pieņemts. Otrā daļa, kurš par? Pret. Pieņemta. Šķiet, ka tas bija pietiekami skaidri. Nē, nu labi, pārbaudīsim lai būtu pavisam skaidri. Sākam balsot par 568 grozījuma otro daļu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 62 nobalsojuši, 31 pār, 24 pret. Tātad pieņemts. 5031. Kurš par? pret pieņemts. 5071, kurš par pret noraidīts. 5032 referents grozījums, kurš par pret pieņemts. 5014, kurš par pret noraidīts. 5043 referentes grozījums, kurš par? Pret. Pieņemts. 5072, kurš par? Pret. Norādīts. 5017, kurš par? Pret. Pieņemts. Tagad 5023. grozījums. 5061. atbilda 5017. Tagad referentes 5023. grozījums, kurš par, pret, pieņemts. 5022. kurš par, pret, pieņemts. Ja jūs piekrītat, es ieteiktu, ka mēs balsotu par 5044, 5045 un 5046 grozījumu kopā. Tātad balsojums blokā par šiem trīs grozījumiem. 5044, 5045, 5046, kurš par, pret, pieņemts. 5035, kurš par, pret pret pieņemts. 5024. referents grozījums, kurš par pret pieņemts. Tagad atzinuma projekts. Šeit mums ir balsošanas saraksts, kas sākas ar pirmo grozījumu. Kurš pār? Pret? Es atvainojos, vai visi ir gatavi? Tas ir Lozinga un Meijera eh, grozījums numur viens. Kurš par? Pret? Noraidīts. Otrais grozījums. Kurš par? pret, norādīts. Trešais grozījums, kurš par, pret, pieņemts. Ceturtais grozījums, kurš par, pret, man šķiet, ka norādīts. Piektais grozījums, kurš par, pret, pieņemts. Sestais grozījums, kurš par? Pret. Pieņemts. Septītais grozījums. Kurš par? Pret. Pieņemts. Astotais grozījums. Kurš par? Pret. Pieņemts. Devītais grozījums. Kurš par? Pret. Pieņemts. Desmitais grozījums, kurš par? Pret. Šķiet, ka par šo. Nē, es atvainojos par desmito grozījumu, par Van Ordena grozījumu vajadzētu veikt elektronisku pārbaudi. Tāpēc sākam balsot elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 64 nobalsojuši, 27 pār, 36 pret, tātad norādīts. 11. grozījums. Kurš pār? Pret? Norādīts, man šķiet. 12. grozījums. Kurš par? Pret? Noraidīts. 13. grozījums. Kurš pār 13. grozījumu? Kurš pret? Pieņemts. Tagad elektroniskais balsojums par atzinuma projektu ar grozījumiem. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Es atvainojos, bija tehniska kļūme. Tas nozīmē, ka mums šis balsojums ir jāatkārto. Tātad tas ir galīgais balsojums, elektroniskais balsojums. Lūdzu, balsojiet. Vai visi nobalsojuši? Nešķiet, ka iekārta nedarbojas. Vai vēl kādam nedarbojas balsošanas karte? Varbūt jūs varētu pacelt roku, pastāstīt, eh, par ko jūs vēlēt, kā jūs vēlēties balsot. Es atvainojos, kad es nospiežu zaļo pogu, ekrānā parādās baltā poga. Es nevaru lūgt jūs tagad pārsēsties. Bet, ja jūsu iekārta darbojas, bet nekā, nedarbojas pietiekami labi, tad tas ir pavisam slikti. Jebkurā gadījumā mēs pievienosim jūsu balsi. Visi ir nobalsojuši, tad 61 nobalsojas, 50 pār, 6 pret. 5 atturējušies. Tas nozīmē, ka atzinuma projekts ir pieņemts. Sveicu referenti. Komplikātai anke. Tā mēs esam paveikuši diezgan smagu darbu. Mums bija arī dažas eh, tehniskas um, aizķeršanās. Diemžēl mūsu mašīnas, mūsu balsošanas aparatūra nevienmēr darbojas. Uh, Peterlis kungs arī ir lūdzis vārdu, pirms mēs balsosim par viņu ziņojumu, tāpēc došu vārdu viņam. Dragi kolegi, da pri tem poročilu eh, smo se obnašali ekološko in nismo dali. Dāmas un kungi. Mans, manā ziņojumā ir ieviestas korekcijas, tad ir atsaukts viens grozījums, 38. grozījums ir atsaukts tagad, bet es neesmu sagatavojis jaunu priešlikumu šajā sakarā. Tālāk vēl sekos tehnikas korekcijas. Es vēl neesmu pabeidzis šo darbu. Te ir jākoreģē arī valstu skaits, to valstu skaits, kas ir ratificējušas nolīgumu. Tagad nav vairs 26, bet 27 valstis, kas ir ratificējušas. Paldies, saka priekšsēdētājs par šo paskaidrojumu. Un tālāk mēs varam ķerties pie balsošanas. Tas ir rezolūcijas projekts par partnerības un sadarbības nolīgumu ar Taģikistānu 24. grozījums, kas par? Grozījums numur 24, kas par, kas pret. Pieņemts. 25. grozījums, kurš par, kurš pret. Pieņemts. Tālāk 26. arī no referenta, kurš par, kurš pret. Pieņemts. 27. grozījums. Hautala Bratners, kurš ir par, pret kurš pret, pieņemts, 28. grozījums, kurš par, kurš pret, pieņemts. Tālāk kompromisa grozījums numur viens, kurš ir par, kurš pret, tad pieņemts. 29 un, tri, un 30. atkrīt, 29. 30. atkrīt. Tālāk mēs varam balsot par 31. kurš par, kurš pret, pieņemts. 34. grozījums, kurš par, pret, noraidīts. 32. kurš par, pret, pieņemts. 33. Kurš par? Kurš ir pret? Noraidīts. 36. Kurš par? Pret. Pieņemts. 35. Kurš par? Pret. Pieņemts. 37. Kurš par? Pret pieņemts. 38. ir atcelts, tālāk 39. kurš par, pret, pieņemts. 40. kurš par, pret, pieņemts. Ja kāds grib atturēties, ja kāds vēlas atturēties, tad es eh, nepieminu šo atsevišķo iespēju. Jūs eh, varat, protams, arī atturēties, ja tā vēlaties, tad tikai tad ziņojiet par to. 41. kurš par? Pret? Pieņemts. Tagad par 42. kurš par? Pret? Pieņemts. 43. par? Pret? pieņemts 44. par pret pieņemts 46. par pret pieņemts 45. par pret šķiet, ka noraidīts 47. par pret pret, pieņemts. 48. kurš par, pret, pieņemts. 49. par, pret, pieņemts. Tālāk kompromisa grozījums numur 2 par, pret, pieņemts pieņemts. 50. un 51. atkrīt. Tas izriet no kompromisa grozījuma numur 2, tāpēc tagad par 52. kurš par pret pieņemts. 53 atkrīt tas arī atkrīt dēļ noteiktiem iemesliem. Tā 54. kurš par pret pieņemts. Tagad mums ir mutiskais grozījums, un to jūs varat lasīt balsošanas sarakstā. Tas ir 55. grozījums, kurš par pret. Tas ir pieņemts. 56. kurš par pret pieņemts. 57. kurš par pret pieņemts. Pirmais grozījums, kurš par pret. Es šķiet, ka ir noraidīts, bet neesmu absolūti pārliecināts. Es ļoti atvainojos, bet eh, mums vajadzētu elektroniski pārbaudīt šo stāvokli. Tas ir ievadaļas A punkts. Sākam balsot elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 61 ir nobalsojis. 26 ir par, 33 pret. Tālāk par B ievadaļas punktu, otro grozījumu, kurš par, kurš pret, pieņemts. Tālāk eh, mutiskais grozījums nākamais, kurš par, kurš pret, pieņemts. Trešais grodi, grozījums atkrīt, ceturtais arī atkrīt. Tas viss izriet no tā, ka esam pieņēmuši mutisko grozījumu. Tagad balsojam par piekto grozījumu, kurš ir par, pret. Tas ir pieņemts. Septītais grozījums, kurš par, pret, noraidīts. Sastais grozījums, kurš par, pret, noraidīts. Astotais grozījums, kurš par, pret, pieņemts. Devītais par, pret, pieņemts. Vienpadsmitais, kurš par, pret, noraidīts. Desmitais grozījums, kurš par, pret, pieņemts Noraidīts. Es atvainojos, saka priekšsēdētājs. Tas tomēr ir pieņemts. 12. grozījums. Kurš par? Pret. Pieņemts. 13. grozījums. Kurš par? Kaut gan jāsaka, ka 13. atkrīt, tas izriet no 12. grozījuma pieņemšanas, un tāpēc balsojam par 14. kurš ir par. Pret pieņemts. 15. grozījums, kurš par, pret, pieņemts. 16. grozījums, kurš par, pret, pieņemts. 17. grozījums, kurš par, pret, pieņemts. 18. grozījums, kurš par, pret, pieņemts. 19. grozījums, kurš par, pret, pieņemts. 21. grozījums, kurš ir par, kurš pret, pieņemts. 20. grozījums, kurš ir par, pret, noraidīts. 22. grozījums, kurš par, pret, Tas ir pieņemts. 23. Kurš par? Pret. Tas ir pieņemts. Tālāk mums ir elektroniskais balsojums par uh, galējo projekta variantu ar visiem grozījumiem. Sākam balsot elektroniski, lūdzu. Vai visi ir nobalsojuši? Balsojums beidzas. 58 ir nobalsojuši. 50. Vai kādam nestrādā balsošanas mašīna? Tātad jūs esat par. Labi, tad 58 plus 1 ir nobalsojis. Un 52 ir nobalsojuši par. 53 ir nobalsojuši par. Septiņi pret un neviens nav atturējies. Lūdzu. Una, una richiesta di intervento, non ho capito. Vai jūs gribējāt kaut ko teikt? Kāds eh, ir lūdzis vārdu? Lūdzu. Chciałem zagłosować za. Fork. No. Es gribēju nobalsot par. A favore, benissimo. A favore. Thank you. Allora, il totale dei... Labi, mēs esam atzīmējuši, ka jūs esat nobalsojis par. Tad kopējais balsotājs skaits eh, par ir 51 elektroniskajā sistēmā, plus 3 vēl uh, ir balsts, kas ir nobalsots manuāli. Mm, tad 54 kopā ir par, 7 pret, un neviens nav atturējies. Līdz ar to šis eh, dokuments projekta formā ir pieņemts, un es gribu apsveikt referentu. Un tagad mēs uh, balsojam par eh, rekomendācijas projektu. Eh, šeit eh, ir nedaudz citādāk situācija. Grozījuma nav, sākam balsot. Balsojam elektroniski. Kam nedarbojas aparāts? Lai mēs varētu konstatēt, kam nestrādā balsošanas apatūra un kas balso roku. Tātad jūs esat par Kurš ir par? Lūdzu, celiet tad rokas un balsojiet ar roku. Trīs cilvēki vēl papildus ir nobalsojuši. Vai ir vēl kāds, kur mašīna nedarbojas, bet kas grib nobalsot par? Tātad četri balsotāji, kas ir nobalsojuši šādā veidā par. Līdz ar to mēs esam beiguši balsojumu. Tad mums ir 51 par plus 3 vēl, kas nobalsojuši manā, 54 kopā par, 7 pret. Tas nozīmē, ka rekomendācijas projekts ir pieņemts, un es sveicu referentu kungu. Līdz ar to esam beiguši balsošanu. Jā, es gribu sveikt referentu kungu. Un tagad es jau jums teicu vakar, ka mums ir izdevies izpildīt Lunačeka kundzes lūgumu. Proti Arno kungs ir piekritis ierasties eh, mūsu grupā, un arī viņa kolēģis piekritis nākt šeit un pastāstīt par situāciju attiecīgajā jautājumā. Un konkrēti viņi mums izklāstīs situāciju Afganistānā, kā tā ir uz šo brīdi. Tas nozīmē, ka mēs uzreiz varētu ķerties pie nākamā jautājuma. Mēs varētu dot vārdu uh, kungiem, kas mums skaidros situāciju Afganistānā, lūdzu. Thank, thank Bene, you very much. Dottor Morana, facoltà di intervento, prego. Mr. Chairman. Uh... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vēlos pievērsties uh, diviem aspektiem. Vēlāk arī man kolēģe Veronika Arno varēs papildināt mani par faktisko situāciju uz vietas pēc uh, Afganistānā notikušajām vēlēšanām. Vispirms vēlos apskatīt uh, perspektīvu tuvāko, tuvākajos mēnešos. Vispirms vēlos pateikt, ka neatkarīgi no tā, kāds ir vēlēšana iznākums attiecībā uz etniskajiem, uz, situ, uz etnisko situāciju katrā ziņā. Tas e, būtu ļoti svarīgs e, Tadžiku diasporai, kas ir ļoti svarīgs aspekts, un mēs, protams, sekojam situācijai un eh, sadarbojamies ar visām iesaistītajām eh, pusēm, lai nomierinātu situāciju un eh, pievērstos pragmatisku risinājumu meklēšanai. Katrā ziņā mēs esam pārliecināti, ka ir pietiekama kompetenta administrācija, kas varēs nodrošināt ilgspējīgu situāciju Afganistānā un nodrošināt tur brīvas un uh, taisnīgas eh, situācijas esamību. Viena lieta, ko es vēlos īpaši izcelt, ir starptautiskās sabiedrības atbalsts, un tā skaitā noteikti Eiropas Savienības atbalsts. Un ir ļoti svarīgi, lai šis atbalsts arī turpmāk turpinātos. Kas attiecas uz nākotni? Visdrīzāk jūs atceraties, ka jūnijā padome aicināja komisiju, padomu sekretariātu un prezidentūru izvērtēt virzienu, kurā mēs dodamies ar savām darbībām Afganistānā un skatīt to, kā rīkoties turpmāk. Vēlos šeit izdarīt atsevišķu komentārus. Mums pirmkārt nevajadzētu aizmirst, ka esam daudz ko sasnieguši šajā valstī kopš 2002. gada gan izglītības jomā, gan veselības aprūpē, cīņā ar narkotiku izplatību. Tā kā valsts ir pavirzījusies daudz tālāk nekā tā bija Talibāna režīmā. Tāpat esam koncentrējuši savu atbalstu un Eiropas Savienību eh, visdažādākajos eh, nozarēs, eh, kas ir izrādījušies ļoti pareizs uzsvars. Un esam veikuši arī vēlēšana novērošanas misiju un vēlos pateikties visiem iesaistītajiem. Mēs, protams, arī turpināsim tādas pašas misijas arī nākamajās vēlēšanās. Kopumā Mēs, protams, neesam ne tuvu procesa noslēgumam, bet katrā ziņā esam uzsākuši virzību uz noslēdzošo posmu. Un ko tad mēs varam darīt, lai uh, uzlabotu situāciju, lai vietējā vara varētu uh, pārņemt visas pilnvaras no starptautiskās sabiedrības pārstāvjiem? Protams, ka ir nepieciešams uzlabot politisko situāciju, gan uh, nodrošinot taisnīgas vēlēšanas, gan uh, cīņa ar korupciju, gan uh, sieviešu tiesības un citus aspektus. Tāpat ir arī ja, jānovērtē arī militāro operāciju veiktais ieguldījums. Eh, un it īpaši attiecībā uz valsts pārvaldi eh, provinciālā, reģionālā, vietējā līmenī uh, Tie, kas zina situāciju šajā valstī, saprot, kādas ir problēmas. Protams, ka būs jānodrošina apmācība dažādākos uh, līmeņos. Uh, katrā ziņā, lai kā mēs arī šo problēmu īsti dēvētu, mums ir jāpievērš tam papildināt uzmanību. Tā pašā laikā mums ir aktīvi jādarbojās policijas spēku izveidē un tieslietu sistēmas nostiprināšanā, un eh, jānodrošina nepieciešamie resursi, gan finanšu, gan cilvēku resursi, it īpaši policijas jomā. Mēs te ļoti aktīvi strādājam šajā jautājumā. Kas attiecas uz sarežģīto samierināšanas jautājumu, tad eh, mūsuprāt eh, noteikti Eiropas Savienībai ir jāiesaistās aktīvi, lai varētu cīnīties pret šiem partizānu kustības e, darboņiem, bet katrā ziņā visas, visam procesam, e, iniciatīvai šai procesā jānāk no pašiem afgāņiem. Tātad šī politika, protams, turpināsies līdz 2013. gadam, bet katrā ziņā pēc 2010. gada vajadzētu e, jaunus kontakts dibināt ar Afganistānu un atsevišķi elementi visā procesā ir pašreiz it kā pazuduši mums. Uh, Lai kā tas arī būtu, tad eh, gala secinājumi no vēlēšana novērošanas misijas eh, noteikti veidos pamatu mūsu tālākai rīcībai un eh, stratēģijas izstrādēm. Tātad, ņemot to visu vērā, es tad sasaistu šīs vēlēšana novērošanas misiju ar kopējo stratēģiju, un man kolēģi ar no kundze tad informēs mūs par situāciju paldies. Es tad varēšu jums ar prieku paziņot, ka es neesmu pati Afganistānā, bet esmu šeit un varu informēt jūs par notiekošo. Kā jūs zinat, tad eh, politiskā ziņā Eiropas Savienībai tas ir ļoti svarīgi. Šo darbību vada Eh, komisija, mēs novērojam šos vēlēšanas jau 20 gadu laikā, un Afganistāns gadījums ir ļoti īpašs. Un varam teikt, ka šī ir pirmā reize diezgan garā periodā, kad eh, vēlēšanas organizēja paši afgāņi. Arī 2005. gadā mēs tur bijām un novērojām situāciju, Um, palīdzējām afgāņiem organizēšanā, bet atbildīga tobrīd bija starptautiskā sabiedrība, un šī tad ir pirmā reize, kad afgāņi paši ir varējuši organizēt vēlēšanas. Protams, ka tas bija problemātiski un liels izaicinājums no drošības viedokļa, līdz ar to mēs uzskatām, ka šī ir ļoti īpaša misija. Mēs tur nosūtījām šīs misijas ietveros diezgan daudz cilvēku, mums bija astoņi centri papildus Kabulai. Līdz ar to mēs varējām arī sekot situācijai visā valstī. Vēl īpaša situācija bija saistībā ar to, ka no Eiropas parlamenta nebija atsevišķas delegācijas. Parasti mēs to visu darām kopā. Tāds veicam ilgtermiņu novērošanu, īstermiņu novērošanu, un Eiropas parlaments parasti ir pārstāvēts tas parasti vairāk attiecas uz īstermiņa situāciju. Bet ņemot vērā, kad notika šīs vēlēšanas, tas nebija iespējams. Ar visu dalību valstu atbalstu, kā arī ar Norvēģiju un Šveicas atbalstu, ar kurām mums ir īpaši vienošanās par ekspertu piedalīšanos, mēs tad nosūtījām samērā lielu kolektīvu, aptuveni simts darbiniekus, kas strādāja ne tikai Kabulā, bet arī uh, citās pilsētās. Tātad tur bija pārstāvēts visdažādākās tautības. Parasti piedalās arī kāds augstāk politisko aprīnu pārstāvis šādā misijā. Tas padara misiju parasti daudz atpazīstamāka nekā vienkārši nosūtīt tur tādus birokrātus. Katrā ziņā Eiropas parlamenta deputātiem ir lielāka atpazīstamība un labāka izpratne par to, kā notiek vēlēšanas. Un eh, komisāra Ferrero Valdner izlēma, ka pirms iepriekšējā parlamenta sasaukuma beigām, ka viņa lūgs Filipa Marionu palīdzību, eh, kas jau palīdzēja eh, gan ar situāciju Kongo, gan ar situāciju Bosnijā, eh, un katrā ziņā viņš piekrita palīdzēt. Līdz ar to var tā diplomātiski teikt, ka nebija pārāk milzīgs entuziasms eh, strādāt ar vēlēšanām Afganistānā, ņemot vērās drošības situāciju valstī. Nu tad par rezultātiem. Uh, Mēs sākām darbu četrus mēnešus pirms vēlēšanām, un kā jau mans kolēģis teica, mēs secinājām, ka tiesiskais ietvars, kur ir izstrādājuši afgāņi, ir pietiekams, ņemot vērā, kāda ir sarežģītie apstākļi, kuros ir jāorganizē šīs vēlēšanās, tā kā situācija nebija nemaz tik slikta no tiesiskā ietvara puses. Uh, katrā ziņā ņemot vērā tiešām reālos draudus. Protams, ka jeb, jebkurš bojā gājušais tā ir traģēdija, bet kopumā vērtējot mēs varam apgalvot, ka ja ne visu, tad lielāko daļu no valsts mēs aptvērām ar uh, novērotājiem, tāpat piedalījās arī novērotāji no citām valstīm, no citām organizācijām, un ņemot vērā īpašos apstākļus, situācija nebija tik slikta, kā to varēja sagaidīt. Tātad eh, tiesiskais ietvars, eh, kā es jau minēju, bija pietiekams. Pašā vēlēšana dienā, skatoties uz sākotnējos paziņojumus, uh, tad jūs redzēsiet, ka ir atsauce uz vairākām problēmām, dažas no tām ir struktūrāls dabas e, problēmas. Tāpat e, problēma to, ka pietrūk pašas, e, paša vēlētāju struktūras, ne, nebija iespējams pārbaudīt vēlētājs, kā jūs saprotat, sieviešu tiesības, protams, paliekuša problēma vēl viens fakts, kas radīja bažas, bija attiecināms uz plašsaziņas līdzekļiem, kas piešķīra eh, tādu zināmu spriedzi, it īpaši attiecībā uz eh, tiem kandidātiem, kuriem bija pašreizējās valdības pre prezidenta atbalsts, kas attiecās uz eh, vēlēšanas komisiju, tad pat situācija nebija slikta, bet īstenošana tomēr nebija tā labākā. Mēs joprojām esam tur pārstāvēti ar samērā lielu kolektīvu, un šobrīd tad mēs izvērtējam to, kā ir notikusi balsu skaitīšana. Aizvien skaļāk atskan protesti attiecībā uz to, ka ir notikusi krāpšanas ar balsīm. Šādos gadījumos mēs tad strādājam ar Afganistānas valdību, kurā ir atsevišķa struktūra sūdzību izskatīšanai par vēlēšanām. Un tad eh, kopā ar dalību valstīm mēs aicinājām vēlēšanu kandidātiem ievērot visas nepieciešamās procedūras un noteiktos datumus. Pagaidām nekāda pilsoņu kara nav. Visi kandidāti nogaida rezultātu paziņošanu. Un problēma šobrīd ir saistīta ar to, ka mēs īsti nezinām, cik eh, liels ir bijis apmeklējums vēlēšanās. Organizējot vēlēšanas Afganistānā, jā, jāsaka, ka svarīgi ir, lai vēlēšanas būtu visaptverošas, eh, pietiekami labi apmeklētas un drošas. Un e, tātad apmeklētība, kā es minēju, ir viens no būtiskākajiem faktoriem. Eiropā 40% apmeklējums varētu būt pietiekami labs, bet Afganistānā tas ir ļoti zems. Otra lieta, kas mums rada bažas, ir saistīta ar to, ka lielākā daļa valsts dienvidos vēlēšanu dienā nevarēja iejaukties šajā situācijā. Un, kā jūs saprotat, šī lielā atšķirības ar situāciju valsts ziemeļos un dienvidos uh, rada arī atšķirīgu situāciju, jo cilvēki tiešām baidījās iet un piedalīties vēlēšanā, un tā arī vietēji iedzīvotāji vērtē šos rezultātus. Daudzi uzskata, ka eh, vēlēšanas nav uzskatāmas par leģitīmām, jo viņām, viņiem nebija iespēja ierasties uz viņām. Uh, Ap 60% no balsošanas iecirkņiem tik atbilstoši mūsu rezultātiem bija tā, ka Kazara e, bija priekšgalā un tātad e, zemākais rezultāts ir se, mazliet zem 60%. Abdulam 32,6%. E, trešajam kandidātam tad 11,6%. Tātad vadībā ir Kazā, bet e, joprojām e, balsu skaitīšanas process nav beidzies. Afganistānas iestāžu laika grafiks ir šāds. Ir paziņots, ka sākotnējie rezultāti būs zināmi no 3. līdz 6. septembrim. Tā kā mēs īsti neticam, ka tas notiks 3. septembrī, visdrīzāk 7. Tie būs sākotnējie rezultāti. Uh, Tātad, kā jūs saprotat, jau pēc nosaukuma tie nav gala rezultāti. Tikmēr tiek veikt arī aktīva darbība sūdzību izskatīšanas eh, iestādē, kur mums saņemts pietiekami liels sūdzību skaits, no kuriem 600 eh, sūdzības ir tādas, kas varētu ietekmēt vēlēšanu rezultātus. Un līdz ar to ir jāizskata šādi gadījumi, kas varbūt nav lielā mērā ietekmējuši un tos, kas eh, ir, respektīvi, jānošķir, kuri no, kuri no pārkāpumiem varētu būt ietekmējuši eh, tiešām eh, vēlēšana rezultāts. Jūs saprotat, ka šādi gadījumi ir simtiem um, uzrādīti. Katrā ziņā šobrīd izskatās, ka sūdzību šī iestāde varētu līdz 17. septembrim aptuveni pabeigt savu darbu un tad eh, būs arī zinām gala rezultāti. Tad, kā es minēju, 17. septembrī tad varētu būt zinām šie rezultāti, kas tad tiktu apstiprināti 21. septembrī. Kā jau es minēju, mūsu grupa joprojām tur darbojās, eh, mēs joprojām strādājam, pievēršam eh, valdības uzmanību jebkādiem pārkāpumiem, par kuriem esam uzzinājuši. Uh, Tālāk jautājums par to, vai būs nepieciešama otrā vēlēšana kārta. Saskaņā ar viņu konstitūciju, ja neviens no kandidātiem pirmajā kārtā nesaņem vairāk kā 50% balsu, tad ir nepieciešama otrā kārta. Šobrīd mēs vēl nevaram spriest par to, kāda būs šie rezultāti, bet katrā ziņā mēs aicinām visus pagaidām būt piesardzīgiem, jo vēl nav pabeigta skaitīšana visos uh, balsošanas vai vēlēšana iecirkņos, un mēs līdz ar to nevaram spriest, kāds ir rezultāts. Un eh, kāds tad varētu būt potenciālais uh, rezultāts, kad tiks pabeigtas visu sūdzību izskatīšana. Tas nozīmē, ka šobrīd visi piedalās procesā, sistēma funkcionē, un Cerams, ka vēlēšana komisija varēs veikt savu darbu. Tas arī viss, ko es šobrīd varu jums pastāstīt, bet katrā ziņā, kas ir īpaši būtiski, ir Eiropas Savienības vēlēšana novērošanas grupas izdarītie ieteikumi, kas vērs uz to, lai sistēma tiktu uzlabota gan no likumdošanas, gan no praktiskā aspekta, un tad mēs varēsim uzlabot sistēmu kopumā un ļaut demokrātijai attīstīties Afganistānā. Un 2010. gadā būs vēlēšanas eh, likumdošanas orgāniem Afganistānā, tā kā mums nav daudz laika līdz tam atlicis. Jābalstās uz ekspertu izteiktajiem ieteikumiem, Un tad, kas visdrīzāk, pie kuriem var visdrīzāk varēs sākt strādāt oktobra sākumā, kad būs pilnībā zinām pašreizējā situācija. Mums sacīja, ka mēs esam samērā naivi, ja mēs apgalvojam, ka viss ir noticis brīnišķīgi. Mēs nebūtu nesakam, ka viss ir noticis brīnišķīgi. Mēs sakam, ka ir labāk nekā gaidīts. Jo katrā ziņā, ņemot vērā, kādi bija drošības apstākļi. Tā kā es nedomāju, ka mums vajadzētu īpaši dramatizēt šo situāciju. Ļausim afgāņiem strādāt un pievērst uzmanību tām problēmām, par kurām mums top zināms. Mēs vēlamies nodrošināt, ka tiek ievērota parastā vēlēšana procedūra. Tas arī viss, ko es varu šobrīd ziņot jums un atbildēšu uz jautājumiem, ja tādi būs. Lielas paldies Mm, doktoram Morenenam un Arno kundzei par viņu pastāstīto. Tagad sāksim ar cilvēku, kurš vēlējās, lai mēs papildinām darba kārtību ar šo punktu, un tā ir Lunečikas kundze. Lielas paldies eh, komisijas pārstāvjiem par to, ka viņi tā diezgan strauji varēja pie mums atnākt un eh, pastāstīt, eh, kā viņuprāt ir noritējušas vēlēšanas. Šķiet, ka viņi pieminēja arī vairākas no problēmām. Kāpēc es un manā grupā vēlējāmies šo punktu izskatīt? Tas vienkārši tāpēc, ka Eiropas Savienībai bija un vēl arvien ir šī vēlēšana novērošanas misija Afganistānā, un tā turpina darboties, un tā arī prasa ievēromas līdzekļus. Mani nedaudz satracināja tādas ļoti entuziastiskas piezīmes par to, cik labi šīs vēlēšanas ir noritējušas. Um, ģenerālis Marjons, piemēram, teica, ka vēlēšanas ir kopumā bijušas godīgas un uh, labas. Tāpat arī tika minēts, ka tā bija uzvara Afganistānas iedzīvotājiem un demokrātijai. Manuprāt, šis entuziasms nedaudz ir aizainojis uh, faktisko situāciju, jo galu galā bija taču arī ļoti daudz un lielas problēmas. Manuprāt, šīs entuziasms ir bijis vēlama uzdošana par esamību. Un es domāju, ka, protams, ir labi, ka iedzīvotāji piedalās vēlēšanās un ka šis eh, iedzīvotāji īpatsvars, kas piedalījās, ir diezgan liels, bet tomēr mēs nedrīkstam aizmirst, ka vēl ar vienu pastāvēja lielas problēmas. Tieši tāpēc es arī gribēju diskutēt par šiem jautājumiem. Uh, Jūs jau daļai pieminējāt to, ka uh, bija apmēram 3000 sūdzības uh, vēlēšanu sūdzību komisijai. Te bija runa par dažādām problēmām, par balsošanas sarakstiem, ka tika, piemēram, iesniegti nepareizi saraksti, ka ir pazudušas arī vēlēšanu urnas. Tāpat arī runājot par sievietēm, ka Uh, sievietes pašas nedrīkstēja balsot, uh, ka pat nebija, neparādījās sieviešu vārdi sarakstos. 650 uh, vēlēšanu iecirkņos, kas bija, iecirkņi, kas bija paredzēti tieši sievietēm, vēlēšana dienā bija slēgti. Ļoti daudzi tūkstoši vēlēšanu iecirkņu uh, vēl stundu pēc eh, vēlēšanu sākuma bija slēgti. Bija arī ļoti daudz draudu, ko izteica gan valdības iestādes, gan arī pašvaldību iestādes, tad tie, tie cilvēki, kas ir pie varas, um, tika izteikti draudi balsot par vienu konkrētu kandidātu. Es nedomāju, ka šīs vēlēšanas tāpēc varētu saukt par brīvām un godīgām. Piemēram, dienvidos eh, cilvēki baidījās iet balsot. Manuprāt, tā ir viena no galvenajām problēmām. Man šķiet, ka Eiropas Savienības pārstāvjiem nevajadzētu teikt, ka viss bija tik brīnišķīgi. Realtātē tā nemaz nebija. Man šķiet, ka problēmas bija patiešām lielas. Mēs mums nevajadzētu uztvert vēlamo par esošo. Es ceru, ka tā nenotiks. Mēs nedrīkstam aizmirst par grūtībām, kas uh, vēl pastāvēja vēlēšanās. Ir jāatcerās, ka bija vairāki krāpšanas mēģinājumi, mums ir jāpārliecinās, vai patiešām nav notikusi krāpšana. Un vai tiešām kārzais ir ieguvis vairākumu? Ja tas vēl ir vien nav skaidrs, tad, manuprāt, uh, tā varētu būtu problēma Afganistānas nākotnē, un iespējams, ka mums ir vajadzīga otra vēlēšanu kārta. Abdullah pats ir teicis, ka viņš ir redzējis vairākus krāpšanas gadījumus. Kāds uh, Afganistānas eksperts, kas ir vācietis, kas ir ilgi strādājis uh, pētniecības uh, fondā un ir sastrādājies ar ANO vēlēšanu novērošanas misiju, uh, viņš, un šeit es viņu citēju, viņš saka, ka afgāņu apstākļi vēlēšanās nebija labi. Protams, Afganistāna ļoti cīnās ar šiem krāpniešanas mēģinājumiem, bet ir jāatcerās, ka šis eksperts ļoti labi pārzina situāciju Afganistānā, un šķiet, ka mēs nedrīkstam aizmirst, ka šādas problēmas pastāv, un Eiropas Savienībai nevajadzētu no tām izvairīties. Mēs, protams, vēlamies, lai Afganistānā viss būtu labi, bet mēs nedrīkstam neņemt vērā pašreizējās problēmas. Tieši tāpēc es gribētu dzirdēt skaidrus vārdus no komisijas puses. Es domāju, ka mums vajadzētu norādīt, ka tik labi, kā tiek ziņots, īsnībā ne, nemaz nebija. Mums, protams, ir jāgaida, kas notiks tālāk. Mums ir jāatcerās, ka Eiropas Savienība bija nosūtījusi savus pārstāvjus, Eiropas Savienība ir ieguldījusi daudz pūliņu šajā jautājumā. Un mēs nedrīkstam tagad teikt, ka uh, vairs nav nekādu grūtību. Mēs nedrīkstam skatīties pāri šīm problēmām. Tad mums Eiropas Savienībā vajadzēsies uzņemties atbildību afgāņu dzīvotāju priekšā. Tagad mani jautājumi. Jūs teicāt, ka jūs gatavojāt programmu. Es gribētu eh, zināt, kad tad būs eh, pieejami šie rezultāti. Man arī interesē, kā jūs vērtējat eh, situāciju starp Kārzaju un Abdulu. Jā, par laimi vēl nav bijušas nekādas nesaskaņas, cilvēki vienkārši gaida, kādi būs rezultāti, bet man interesētu, kāds ir jūsu vērtējums, kas tad notiks, kad tiks paziņot rezultāti. Nu, teiksim, kad būs pateikts, ka Karzais ir vinējis ar 55%, 55% vairākumu vai kaut kā tam līdzīgi. Kāda tad izskatīsies nākotne? Vai pastāv iespēja, ka abi turpinās strādāt kopā? vai kas īsti notiks. Varbūt jums ir pieejama kāda informācija no Afganistānas, man tas interesētu. Tāpat arī man interesē šī kritika. Es eh, dzirdēju to arī komisijas komisāras eh, paziņojumā, un to teica arī Morijons, bet eh, šķiet, ka te ir vairāk tāda vēlējuma izteiksme. Uh, tur nav analītiska pārskata par faktisko situāciju. Paldies. Tagad eh, Salafrankas kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī komisijas pārstāvjiem par to, ka viņi ieradās pie mums tik ātri un sniedza pārskatu par situāciju. Es vēlētos teikt, ka ne visi piekrīt eh, manas kolēģis tikko teiktajam. Protams, es piekrītu, ka komisijai vajadzētu sniegt informāciju par dalību vēlēšanu novērošanas misijā. Tas noteikti ir būtiski. Bet man šķiet, ka Te bija pārāk daudz pārspīlējumu. Ziņojumos netika teikts, ka vēlēšanas noritēja brīnišķīgi. Nedomāju, ka ģenerāļa Moriona teiktajā vai komisāras teiktajā būtu pārāk daudz entuziasma. Kad es izlasīju ziņojumu un arī sākotnējo paziņojumu, ko sagatavojas ģenerālis Morions, es nedomāju, ka entuziasms būtu vārds, ko varētu lietot aprakstot šos paziņojumus. Ģenerālis Morjons runāja par draudiem, runāja par vēlēšanu procesu, runāja par to, ka ir miruši 11 cilvēki, ir bijuši 5 uzbrukumi <clears throat> ar um, spridzekļu ievietošanu automašīnās, tāpat arī televīzijā ir rādāti attēli ar cilvēkiem, kuriem ir nogrieztas rokas tikai tāpēc, ka viņi ir nobalsojuši. Tāpēc es nedomāju, ka varētu teikt, ka Eiropas pārstāvju uh, komentāri ir entuziastiski. Protams, šis sākotnējais paziņojums ir sākotnējais paziņojums, un ik viens, kas ir piedalījies vēlēšana novērošanas misijās, zinās, ka ir eh, jāceņšas reaģēt pēc iespējas labāk uz konkrēto situāciju, un laika parasti nav daudz. Vēlēšana novērošanas process neatiecas tikai uz vēlēšanu dienu. Te ir runa par to, ka ir jāizvērtē administrācijas darbs, ir jāizvērtē, kā tiek rēģēts uz sūdzībām, ir jāskatās, vai kandidātiem ir tikusi dota iespēja paust savu viedokli, ir jāskatās, vai e, vēlēšanu kampaņas ir finansētas godīgā veidā. Tagad uzreiz mēs e, neuzzināsim, kāds ir risinājums situācija Afganistānā. Havita kungs un ģenerālis Morijons piedalījās delegācijā, un šķiet, ka ir eh, pavisam maz cilvēku, kas varētu stāties blakus Morijona kungam attiecībā uz viņa pieredzi vēlēšanu novērošanā. Jā, protams, šādi uzdevumi maksā dārgi. Uh, bet eh, šīs izmaksas nav lielas tikai Eiropas Savienībai. Eh, tās ir lielas arī visai starptautiskajai kopienai. Galu galā mums ir jādomā par to, kāda būs Afganistānas nākotne. Eiropas Savienība taču iestājas par mieru, demokrātiju un stabilitāti šajā valstī. Eiropas komisija ļoti riskēja nosūtot savus pārstāvjus uz šo valsti, lai tie palīdzētu novērošanas procesā. Ģenerālis Marions bija viss erudītākais cilvēks, kas būtu varējis mūs pārstāvēt. Pēc tam, kad es izlasīju viņa sākotnējos komentārus un komisijas paziņojumus, man šķita, ka tie ir uh, ļoti labi un gudri spriedumi. Galu galā ir jāatceras, ka situācija valstī ir sarežģīta. Priekšādētāji mums vajadzētu izrādīt pacietību, skatīties, kādus spriedumus izteiks vēlēšanu institūcijas. Mēs vēl nezinām, vai būs otra vēlēšanu kārta vai nē, taču ir svarīgi tas, ka Vēlēšanas ir notikušas šajos ārkārtīgi sarežģītajos un draudīgajos apstākļos. Tieši tāpēc mums ir jāapsveic Afga to afgāņu drosmi, kas devās uz vēlēšanu iecirkņiem. Es nedomāju, ka mēs varam šeit izteikt kādus gudrus spriedumus pirms tiks saskaitīti rezultāti un būs skaidra situācija. Arī sūdzību izskatīšana vēl nav beigusies, un šai iestādē vajadzēs noteikt, vai pārkāpumi ir bijuši pietiekami smagi, lai pasludinātu vēlēšanas par uh, spēkā nēsošām. Tieši tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu uzteikt Eiropas komisiju, tā ir spēlējusi patiešām izcilu lomu, nosūtot eh, šo vēlēšanu novērošanas misiju uz Afganistānu. Mums vajadzētu pateikties uh, ģenerālim Marionam par viņa lomu. Mums ir jāizrādā solidaritātē pret tiem, kas cenšas veicināt demokrātiskos procesus šajā valstī, jo kaut galā tas ir arī šī parlamenta viens no galvenajiem mērķiem. Lielas paldies Sala Frankas kungam. Obielsa kungs. Priekšsēdētāji. Eiropas Savienības īpašais pārstāvis Afganistānā un Pakistānā diemžēl nevarēja pie mums ierasties uz šo sanāksmi. Ja viņš būtu varējis ierasties, vai arī ģenerālis Marijons būtu, būtu varējis ierasties, tad mēs varētu spriest ne tikai par vēlēšanu situāciju Pakistānā un Afganistānā, bet arī par vispārējo situāciju šajās valstīs. Viņš teica, ka viens no mērķiem ir nodrošināt konsekvenci. starp šīm Eiropas ciltīm, kas cenšas novērot situāciju Afganistānā. Man šķiet, ka šīs diskusijas ir visai nederīgas. Daži ir optimisti un daži ir pesimisti. Uh, Iespējams, ka mēs varētu vienoties par to, ka šis fakts, ka vēlēšanas notika Afganistānā, ir pozitīvs. Un, protams, ir jāatcerās, ka situācija valstī ir traģiska. Vēl vajadzētu piebilst, ka mums nevajadzētu šeit pārāk iedziļināties politiskajā virtuvē šajā valstī. Morions eh, runāja par to, ka uh, bruņotie spēki Afganistānā, šie nelikumīgie grupējumi, eh, pieņemas spēkā. Mums ir jāatcerās, ka te ir runa ne tikai par Talibānu grupējumu. ASV arī izsakās par to, kā varētu reaģēt uz šo dramatisko attīstību valstī. Mums šīs diskusijas vēl nav beigušās. Uh, Es domāju, ka mēs nevaram arī šeit šodien par to debatēt, taču ir, bū, būtu ļoti labi, ja pārstāvis Afganistānas jautājumos un arī ģenerālis Marjons varētu ierasties pie mums šajā komitejā un pastāstīt par situāciju. Nākamajam runātājam vārds Meijer kungs. Lielas paldies priekšsēdētāji. Es piekrītu iepriekšējiem runātājiem. Mums ir vajadzīgas pamatīgākas debates par šo jautājumu. Mana politiskā grupa, eh, Nācija Eiropas grupa, nekad nav atbalstījusi intervenciju Afganistānā un neatbalsta to arī tagad. Noteikti vajadzētu uzlabot eh, briesmīgo sieviešu eh, stāvokli valstī, tāpat vajadzētu arī iznīcināt opija plantācijas mēs nekad neesam piekrituši šiem notikumiem, kas ir um, bijuši Afganistānā. Ģenerālis Makristals arī teica, ka šī stratēģija, kas tika pieņemta, nebija pieņemta pārdomāti. Gal galā mums visiem ir jāpiekrīt tam, ka stratēģija uh, ir izvērtusies visai nelāgi. Mana politiskā grupa vienmēr ir tā uzskatījusi. Tagad eh, vēlēšanās, kurās bija divi kandidāti, kas pārstāvēja divas atšķirīgas interešu grupas, tad Abdula un Karzais, var redzēt, ka uh, eh, Abdula nav tik eh, fundamentāli, tāds fundamentālists kā Karzais. Kārzais ir pieņēmis tādus likumus, kas ir noveduši pie tā, ka sievietes ir vēl sliktākā situācijā nekā 2001. gadā. Lielākajai daļai sieviešu Afganistānā nav, netika dot iespēja nodot savu balsi šajās vēlēšanās. Tas patiešām ir briesmīgi, jo jāatcerās, ka sievietes vēl ar vienu Afganistānā staigā ar pilnībā nosekt, ar, ar galvassegu, kas pilnībā nosedz seju. Ir jāatcerās arī, ka ASV ir zaudējusi ļoti daudz karavīru dzīvības Afganistānā. Nesen e, atentātā um, gāja bojā arī ļoti svarīgs militārs pārstāvis. pie mums parlamentāriem ir kāda pārstāve, kas diemžēl nevar vairs pildīt savas funkcijas, viņi dzīvo slepenībā. Manuprāt, šī situācija ir neakceptējama. Mums vajadzētu pēc iespējas ātrāk sākt rīkoties. Mums vajadzētu nodrošināt, lai tiktu ieviest arvien stingrākie pasākumi un lai vēlēšanas būtu pēc iespējas godīgākas. Protams, mēs nevaram prasīt no Afganistānas, lai eh, vēlēšanas notiktu tieši tāpat kā šeit, pie mums, bet mums vajadzētu pārliecināties, lai tiek ieviesta pārējas fāze, pirms eh, var sākt veikt demokratizācijas procesus līdzīgus kā šeit. Pašlaik situācija ir tāda, ka sievietes jebkurā gadījumā būs ļoti sliktā stāvoklī, neskatoties uz to, vai uzvarēs Abdula vai Karzais. Mēs arī nezinām, vai militāra klātbūtne šajā valstī ir būtiska tuvākajā nākotnē. Ziemeļamerikas stratēģija bija izteikta kara stratēģija. Eiropas Savienība savukārt pieprasīja valsts Uh, veidošanas pasākumus, valsts atkal uzbūves pasākumus. Mūsu grupas viedoklis vienmēr ir piederējis šai pēdējai stratēģijai. Šķiet, ka šie astoņi gadi, kad uh, Afganistānā ir bijis karaspēks, nav neko daudz devuši, un situācija īstenībā pat nav uzlabojusies. Lielas paldies Meijera kungam. Tagad nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Īstenībā daudz, kas no tā, ko gribēju teikt, ir jau pateikts. Eh, tomēr sākotnēji es gribētu piekrist eh, Lunačekas kundzei. Es eh, gribētu tikai īsi vēlreiz pasvītrot un pievienoties tiem komentāriem, kurus dzirdēju iepriekš. Jāsaka, ka arī uzklausot plašsaziņas līdzekļus, iznāk, ka ir apmēram iesniegt 2500 sūdzības. Un šīs eh, sūdzības ir pilnīgi dažādas. Dažas eh, attiec tieši uz eh, biļetenu kastu struktūru un ir arī citas sūdzības. Un šeit ir dažādi indikātori piemēram, Amerikas Savienoto valstu speciālistu ekspertu, novērotē uzskata, ka vajadzētu arī organizēt otro kārtu šīm vēlēšanām. Un tad ir arī atšķirīgs viedoklis par šīm vēlēšanām puštun vidū un pārējā e, sabiedrībā. E, bet tas ir arī dabiski, ka zaudētājs nekad nepieņems rezultātu un attiecīgi zaudētāja, zaudējošās puses atbalstītāji teiks to pašu viedokli. E, tāpēc es tagad arī steidzos lidmašīnu, bet es negribu izplūst komentāros. Bet principa ir kāds um, amerikāņu diploma, diplomāts ļoti respektēts, un viņš uzskata, ka ir nepieciešams organizēt otro vēlēšanu kārtu. Otkārt, es nezinu, vai ir kaut kāds norādes vai kāda informācija par līgumiem starp Afganistānas valdību un tās atbalstītājiem. Proti, kaut kāda vienošanās līguma ar atbalstītājiem ārzemēs. Vai šāda vienošanās ar kādiem ārzemēs atbalstošiem spēkiem, vai tā ir ietekmējusi vēlēšanu gaitu? Treškārt, kāda ir informācija, varbūt, kas ir ienākusies pēc vēlēšanām? Attiecībā uz Pakistānu, ko Pakistāna dara robežas slēgšanas kontekstā? Jo eh, liela daļa nemieru cēlāju atrodas Pakistānā, nevis Afganistānā, tāpēc eh, šī iemesla dēļ vajadzētu izanalizēt šo jautājumu diplomātiski, politiski, arī no veselā saprāta pozīcijām. Un visbeidzot, gribētu atzīmēt to, ka eh, ļoti daudzi britu karēvi ir krituši Afganistānā, joprojām tur ir arī karaspēks, un ļoti grūti ir mm, izskaidrot no rietumu intervences viedokļiem Ļoti grūti ir izskaidrot eh, tu, eh, kritušo karavīru radiniekiem, kāpēc ir nepieciešams atbalstīt un noturēt šīs vēlēšanas, kurām ir it kā demokrātisks nolūks. Ļoti grūti ir skaidrot kritušā karavīra radiniekiem šo situāciju. Ir tīpaši gadījumā, ja karavīrs ir kritis aizstāvot vēlēšanu iecirkni, ja tikai pavisam daži vai ne, divi vai trīs cilvēki ir varējuši tur nobalsot, kāpēc viņš ir kritis tieši šajā vietā. Ļoti grūti skaidrot to radiniekiem. Man liekas, ka mēs kolektīvi netiekam galā ar šo problēmu. Mums ir tiešām jāsniedz pilnīgs atbalsts Afganistānai, vai arī ir jāiet prom no turienes, mēs nevaram iztikt ar tādiem puspasākumiem. Paldies Setkinsa kungam! Tālāk Livrisa kungam vārds. Paldies, priekšsēdētājs. Tika, man bija vēl dažas pārdomas par to, kas tika pieminēts. Godājumie kolēģi, man ir radies tāds iespējas, ka mēs pašlaik runājam par Afganistānu bet, eh, diemžēl, eh, nec ASV, nec starptautiskā kopiena nav, de, nav sniegušas pienācīgu atbalstu Afganistānai. Šķiet, ka šīs eh, vēlēšanas nav nodrošinājušas nekādu atbalstu sievietēm, tāpat šeit ir bieži daudz citi cilvēktiesību pārkāpumi. Ja Afganistānā sievieti uzskata par lietu, par priekšmetu, tad ir pilnīgi skaidrs, ka šai sievietē netiks dotas tiesības balsot. Šķiet, ka tas norāda uz to, ka Afganistāna ir ļoti tālu no demokrātiskiem procesiem. Mēs, protams, nevaram pieprasīt no Afganistānas, lai tur vēlēšanas notiktu tāpat kā Eiropā, bet uh, noteikti, ka ASV vajadzētu izdarīt spiedienu. Mums vajadzētu saukt lietas īstajos vārdos. Desmit dienas pēc vēlēšanām vēl ar vienu nav nekādu rezultātu. Vēl ar vienu ir um, pārmetumi par krāpšanu vēlēšanu laikā. Kā mēs varam teikt, ka ir bijuši pozitīvi elementi vēlēšanās? Mēs nevaram būt optimisti attiecībā uz nākotni. Eiropas Savienība spēlē ļoti nozīmīgu lomu šajā pasaules daļā. Un tieši tāpēc tai vajadzētu arī rūpēties par to, lai šeit tiktu iedibināti kaut kādi demokrātijas stūrakmeņi un lai tiktu aizstāvētas cilvēktiesības. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka balstoties uz šo situāciju, uh, Af uh, Eiropas Savienība var saskarties ar ļoti lielu imigrācijas vilni no Afganistānas. Mums ir jāatcerās arī par Afganistānas kāmiņu valstī. Ja šie cilvēki nevarēs atgriezties savā dzimtenē, tad um, um, no tā cietīs arī visa Eiropa. Man ir šāds jautājums. Vai jūs uzskatāt, ka šajos apstākļos, kuros notika vēlēšanas, mēs patiešām varēsim uzskatīt, ka rezultāti ir tautas paustā griba. Paldies, nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es saka Montauto kungs. Runāšu angļu valodā. Un sekojot mūsu diskusiju gaitai, man rodas iespējas, ka daži deputāti e, īsti neaptver situāciju Afganistānā. Ja jūs cerētu uz normālām vēlēšanām Afganistānā, tad tas būtu ļoti naivs cilvēks. Šeit nav jautājums par to, ka vēlēšanām ir jābūt godīgām. Šeit ir jautājums pavisam savādāks, vai vispār ir vēlēšanas, vai arī tās nenotiek situācija uz vietas ir daudz sliktāka, kā jūs šeit varat iedomāties. Tad, kad es biju Afganistānā, es biju arī īpašās komitejas sadarbībā ar Afganistānā loceklis. Un, būdams tur, es redzēju, ka tur pastāv tikai zināma pārvaldības forma noteiktos apdzīvotās vietās, arī valsts ziemeļu daļā, bet pārējā valsts daļā nekādas valdības, nekādas pārvaldības vispār nav. Uh, pārējā valsts daļa dzīvo terorā un drošība ir kaut kas tāds, ko mēs nemaz nevaram iedomāties šajā pasaules daļā, un tās vēlēšanas tad notiek pilnīgi mežonīgos apstākļos. Un šajā diskusijā mēs cenšamies noteikt kādus parametrus, kas nemaz nav piemērojami Afganistānai. jo šis gadījums ir ļoti īpašs. Un tam nav nekāda analoģiska risinājuma vai piemēri citviet pasaulē. Afganistānā ir karš, un šeit nav jautājums par to, ka vajadzētu veicināt cilvēks iet balsot, tieši otrādi cilvēkiem draud, lai viņi neiet balsot. Un ja mēs liekam vienā svaru kausā to, vai šīs vēlēšanas ir veiksmīgas bijušas, tad mums ir jāņem arī otra puse, ka droši vien šīs vēlēšanas tomēr nebija pilnībā brīvas un pilnībā godīgas. Jūs nevarat noturēt vēlēšanas, normāls vēlēšanas valstī, kur notiek karš, kur ir kara situācija. Bet kādas tad ir alternatīvas? Alternatīva ir tāda, ka, ne, ka varētu nenoturēt um, šīs vēlēšanas vispār. Šeit jautājums ir par to, ir vai nav vēlēšanas. Tas nav jautājums par kaut kādiem normāliem apstākļiem. Šie apstākļi ir pilnībā nenormāli. Es nevaru apgalvot, ka Kabula pat ir droša. Ja jūs domājat, ka Kabulā ir droši, tad tas tā nav. Jūs nevarat atstāt jūsu viesnīcu, jūs nevarat staigāt pa ielām. Uh, Jūs varat to darīt tikai, ja esat spēcīgi apbruņots. Un šādos apstākļos, ja vēlēšanas nebūtu notikušas, tad tas būtu atkal pierādījums tam, ka visi šie pasākumi, visi pūliņi kaut kādā veidā normalizēt situāciju Afganistānā ir cietuši neveiksmi. Mēs varam runāt par sievietēm, kas valkā tradicionāli apģērbu burkas. Ir arī iespēja salīdzināt šo situāciju ar sieviešu stāvokli pirms 2000. gada, bet situācija Afganistānā ir, ir tāda, kāda tā ir, un es tur uzturējos ilgāku laiku, un situācija ir tāda, ka, ja e, šīs vēlēšanas nebūtu noturētas, tad uh, Šāds solis būtu pretrunā ar visiem pasākumiem, ko mm, veikuši dažādas organizācijas brīvā pasaule, cenšoties noregulēt situāciju Afganistānā. Paldies! Un mūsu diskusiju pēdējā runātāja ir Neicis Kundze, lūdzu. Priekšsēdētāji. Es neesmu speciālisti Afganistānas jautājumā. Ģenerāls Morijons bija tāds mūsu grupā. Tāpēc e, nav nekāds brīnums, ka tieši viņam tika uzticēts vadīt novērošanas misiju. Es gribu izteikties par vēlēšanu novērošanas misijām vispār. Man arī ir bijis gods vadīt vienu šādu misiju. Es eh, pirms daž, dažiem gadiem vadīju līdzīgu misiju Zambijā, tomēr tur apstākļi bija daudz vieglāki, jūs nevarat salīdzināt ar Afganistānu. Bet eh, šādā novērošanas misijā ir ļoti grūti nākt klajā ar kādu deklarāciju uzreiz pēc vēlēšanu iecirkņu aizvēršanas. Jūs eh, nevarat ilgi gaidīt, jums ir nāk, nepieciešams nākt klajā ar kādu paziņojumu tuvākajā laikā. Tāpēc ļoti grūti atrast īsto līdzsvaru šādā situācijā. No attāluma ļoti viegli teikt, lūk, es būtu darījis to savādāk, es nebūtu teicis to un to. Droši vien es nebūtu paziņojis tā, tādu lietu, ka Afganistāns iedzīvotāji ir apmeklējuši iecirkņus, un tā ir, tas ir demokrātijas um, ieguvums, kaut gan īstenībā tas tā ir. Es gribētu atzīmēt to, ka Eiropas Savienības uh, novērošanas misijas parasti nav vienīgās uz vietām. Un pienāk kaut kāds brīdis, kad ir jānāk lejā ar kādu paziņojumu. Un tad visi cenšas atrast kaut ko kopīgu, kaut kādu līdzsvarotu tekstu, kaut ko, kas ir iespējams attiecīgajā situācijā. Tāpēc es aicinātu, lai jūs izrādat izpratni, lai jūs izrādos ar izpratni pret šiem apgalvojumiem, kas ir ierakstīti paziņojumā. Un arī komisijas pārstāvji teicu. Un te es varu tikai vēlreiz atgādināt savu Zambijas pieredzi, ka līdz, kamēr balsts nav saskaitīts, vēlēšanas vēl nav beigušās. Tikai tad, kad pēdējā balsts tika pieskaitīta klāt, tad var teikt, ka vēlēšanas ir pabeigušās. Un tādos sarežģītos apstākļos, kādi ir Afganistānā, ar visām tām aizkavēšanām, kas eh, ir saistīts ar vēlēšanu sarakstiem, tad šeit situācija ir vēl sarežģītāka. lai arī es eh, saprotu arī Holbruka kunga teikto, es negribētu publiski atbalstīt kaut ko, bet eh, jebkurā gadījumā otrā vēlēšana kārta būtu kaut kas, kas mūsuprāt ir vēlams. Un ko tad mēs teiksim? ja, teiksim, amerikāņi attiecībā uz vēlēšanām kādā no mūsu valstīm būtu paziņojuši, lūk, viss bija ļoti labi, bet būtu labi, ja būtu otrā kārta. Redziet, atšķirība ar diviem kandidātiem ir pārāk niecīga. Kāda mūsu attieksme būtu šādā gadījumā? Vienkārši šeit ir ļoti daudz komponentu, kas ir rūpīgi jāizlīdzvero. Ja, Es gribētu pateikties visai novērošanas misijai par paveikto darbu, kas ir paveikts ļoti sarežģītos apstākļos. Darbs vēl nebūtu nav pabeigts, un to mēs varam teikt, noteikti. Un otra lieta, ko mēs varam apgalvot, protams, mēs varētu apgal, abal, atbalstīt Obiola kunga e, domu. Un es ļoti ceru, ka arī zaļās grupas pārstāvi piekritīs. E, proti, ka mums ir jāseko kā attīstīsies situācija Afganistānā, jācenšas izsakot visiem aspektiem un jācenšas paturēt prātā mūsu mērķus un jāturpina diskusijas par to, kā vislabāk varētu virzīt notikums nākotnē. Paldies, Neica kundze! Un visbeidzot, Lunačekas kundze vēlreiz lūdzu uh, of all, to all the interventions that I've heard now, we've heard. Paldies pēc, visām, pēc visiem šiem komentāriem. Es vienkārši vēlētos uh, pateikt kaut ko par to, ko es minēju no sākuma. Protams, ka es saprotu, ka Afganistānā ir ļoti sarežģīta situācija. Par to tad man nav runas. Es vienkārši vēlējos teikt, ka šī redakcija, kā tika veidoti paziņojumi tūlīt pēc uh, vēlēšanām, tā radīja iespaidu, ka Eh, ir noticis daudz kas pozitīvāks, nekā mums īstenībā liekas tagad. Tāpēc es vēlētos vēlreiz uzdot jautājumu komisijai. Kā jūsuprāt eh, šī situācija mainīsies? Obiola kungs arī ļoti pareizi teica, ka mēs, eh, protams, varam uzskatīt, ka glāze ir pa pusē tukša vai arī glāze ir pa pusē pilna. Uh, Es to arī saprotu. Jā, es zinu, ka bija ļoti sarežģīti um, organizēt šīs vēlēšanas. Es piekrītu arī Nīcas kundzes teiktajam, un arī šķiet Objāla kungs to teica, ka būtu patiešām ļoti labi atgriezties kādā citā pakāpē un domāt par to, kādas strateģiskas izmaiņas ir vajadzīgas Afganistānā. Ir pilnīgi skaidrs, ka ar uh, militāriem spēkiem šeit nepietiks. Diemžēl investīcijas ir bijušas pārāk mazas gan finanšu līdzekļu ziņā, gan resursu ziņā. Mēs neesam pietiekami investējuši sociālajā situācijā, uh, drošības ziņā Afganistānā. Mēs neesam pierādījuši cilvēkiem Afganistānā, ka viņiem ir iespējas atkārtot uzbūvēt savu valsti. Es domāju, ka šeit vēl ir daudz um, variantu, kā mēs varētu palīdzēt. Jūs uzdevāt jautājumu, kāda tad būtu alternatīva. Es eh, negribētu teikt, ka šīs vēlēšanas nevajadzēja noturēt. Es eh, Domāju, ka mums kā parlamentam un arī kā ārlietu komitejai vajadzētu paskatīties, kāds tad bija šis process un ko mēs varētu darīt tagad. Tad mans jautājums komisijai, ja būs nākamā vēlēšanu kārta, ko jūs darīsiet? Kāds tad būs šis process, lai nodrošinātu, ka ir patiešām īsts vēlētāju reģistrs? Vai pastāv kāda iespēja tādu izveidot. Kas īsti notiks? Vai vēlēšanas būs ticamākas? Es nezinu, man nav atbildes uz šo jautājumu. Es zinu, ka šos jautājumus ir viegli uzdot, bet grūti atbildēt. Bet varbūt jums ir kāda atbilde. Šeit nav runa par stabilitāti tikai sociālajā jomā. Mums ir jādomā arī par sieviešu stāvokli. Mums ir jādomā arī par administrācijas veidošanu. Arī uh, Šajās jomās ir vajadzīga nauda. Mums ir vajadzīga tāda stratēģija, kas vairāk balstītos uz civilajiem aspektiem, lai, kas ļautu šiem afgāņu cilvēkiem, vīriešiem un sievietēm veidot no jauna savu valsti. Un tagad mēs esam pabeiguši šo diskusiju, esam uzklausījuši deputātu viedokļus, un tagad došu vārdu komisijai. Arno kundzei vispirms došu vārdu un došu iespēju jums atbildēt uz dažādiem jautājumiem, kas šeit tika skarti. Priekšsēdētāji, es gribētu iestarpināties, varbūt komentējot vispārīgi, un tālāk pārēsim pie konkrētām atbildēm. Tad par šo procesu, kas šobrīd notiek, mēs nedrīkstam aizmirst to, kas ir noticis iepriekšējās nedēļās. Ir izveidota sūdzību komiteja. Uh, Un tur strādā trīs eksperti, ka, kam ir ļoti liela starptautiskā pieredze, kas arī bauda starptautisko organizāciju atbalstu. Sūdzību izskatīšanas organizācija strādā. Viņi pieņem visas sūdzības, viņi pēta arī sūdzības pēc būtības un veicot šo darbu, viņi arī uzlabo šo vēlēšanu rezultātu ticamību. Tomēr vēl šis darbs turpināsies dažas nedēļas. Tālāk um, otrs aspekts šis galējais novērošanas misijas ziņojums. Šo galējo versiju mēs saņemsim oktobrī. Un šī doma par otro vēlēšanu kārtu šobrīd ir ļoti grūti spekulēt par to, vai šāda otrā kārta būs nepieciešama vai arī nē. Ne Un, godīgi sakot, būtu ļoti grūti izteikt šādu aicinājumu. Bet eh, runājot par mūsu ieguldījumu, mēs esam pilnībā gatavi turpināt darbu un komisija seko situācijas attīstībai. Es neesmu pārliecināts, ka Holbruk kungs aicinājis eh, veikt šo otro kārtu, bet es esmu dzirdējis dažādas spekulācijas par šo tematu, bet eh, ir iespējams arī ņemt vērā, ir jāņem vērā arī citi aspekti. Lunačekas kundze arī runāja par to, ka mēs varētu strādāt kopā. Eh, starp citu, eh, Abdulas kungs eh, Kārza administrācijā darbojās kā lietu ministrs. Tātad ir iespējas dažādas un iespējas arī izveidot administrāciju dažādā veidā. Ir izteikti dažādi komentāri, ko, ko paudas Abdulas kungs. Un Šie komentāri ir bijuši diezgan mēreni un jādomā, kā tos sastatīt ar to, ko mēs redzam uz ielām. Bet runājot par otro kārtu. Ja šāda otrā kārta būs, tad mēs vēl uzzināsim pēc dažām nedēļām. Tagad mums ir jādara viss, ko mēs varam, lai iegūtu vislabākos vēlēšanu rezultātus, ņemot vērā situāciju uz vietas. Un tad vēlēšanu sūdzību izskatīšanas komitejai būs izšķiroša loma. Domājot vēl tālāk, tad, kad sāks darbu jaunā administrācija, šeit atgriezīšos pie tā, ko jau es teicu, uh, Tātad nākotnē mums būs milzīgi izaicinājumi, tad, kad mēs pāriesim nākamā atbalsta fāzē Afganistānai. ASV ir mainījusi savu viedokli par darbu Afganistānā. Viņi atbalsta afganizācijas ideju, ASV administrācija ir mainījusi kursu, ģenerālis Makristels nāk klajā ar dažādām militārām idejām Bet mēs esam darījuši praktiski to pašu pēdējos divus, trīs gadus. Es nesaku, ka mums ir bijuši milzīgi panākumi, bet mēs esam centušies to pašu darīt. Un šīs iespējas mums pavērsies, ja nākamā administrācija būs caurskatāma, tāda administrācija, kas vedīs valsti kādā virzienā, kas dos kaut kādas cerības ilgtermiņā cilvēkiem, un ka tas arī palīdzētu mums konkrētāk domāt par drošības apstākļiem saistībā ar šo valsti, kas joprojām ir ļoti spēcīga un daudzos gadījumos arī ļoti traģiska. Tur ir šī kara situācija, par ko runāja deputāti Tad par šiem līgumiem saistībā ar ārzemju atbalstītājiem. Šī ideja tiek pacelt atkal un atkal. Afganistāna ir arī palīdzības sniedzējs. Viņi sastrādājas ar, ar starptautiskiem uzņēmumiem, izsniedzot arī darba līgums Un tas ir jāņem vērā. Un Pakistāna ir arī otra medaļas puse. Viena lieta saistībā ar Pakistānu ir tas, ka Pakistāns armija tagad labāk kontrolē atsevišķus um, cilšu rajonus. Un tādā veidā tiek labāk kontrolēta tā teritorija, no kuras nāca atbalsts talibiem. Un visbeidzot gribētu teikt, ka mēs eh, komisijā gribētu redzēt diskusijas turpinājumu par Afganistānu. Mēs noteikti stiprināsim mūsu atbalstu, mēs centīsimies stabilizēt šo valsti. Un arī parlamentam būs eh, sava loma šajā darbā, jo vairāk mēs eh, diskutēsim, jo labāk būs. Un es esmu pārliecināts, ka komisārs Kunze arī būtu paudus to pašu viedokli. Veronika, lūdzu. Si vous me permettez, uh... Jā, paldies. Tagad es arī no savas puses kaut ko piebildīšu. Sekīkungs šobrīd eh, atrodas Afganistānā un Marionkungs šobrīd ir ceļā uz turieni. Diemžēl šobrīd vēl nav zināms, uz cik ilgu laiku tas būs. Marionkungu vārdā es nevaru izteikties, jo Naitas kundzes eh, ar savu pieredzi un Sala Franko kungs es domāju, labi sapratīs šo situāciju, cik tā ir sarežģīta. Tomēr, lai kas arī būtu vēlēšana novērošanas misijas vadītājs, eh, lai ko viņi arī sacītu par vēlēšanām, tas nekad nav tik vienkārši. Pat situācija vienmēr ir sarežģītāka. Mēs jau neesam eh, tur, lai uh, sniegtu kaut kādu apstiprinājumu rezultātiem, mēs novērojam. Un mēs dažkārt aizmirstam, ka ir uh, vesels process pirms vēlēšanām un pēc vēlēšanām, kas varbūt nav tik pamanāms kā pati vēlēšana diena. Bet uh, droši vien pašam Marionu kungam būs jāatbild uz Lumečiks kundas jautājumu. Es domāju, ka viņš vēlējās uh, ar savu paziņojumu paust to, ka visi apsveic pašu faktu, ka ir notikušas šīs vēlēšanas, jo situācija bija labāka nekā tik sagaidīts, jo, kā jau kolēģis šeit sacīja, ka mēs ar atvieglojumu konstatējām, ka visi, kas darbojās, tiešām strādāja ar eh, lielu pašatdevi. Diemžēl bija arī gadījumi, kad gan policijai, gan armijai bija bojā gājušie. Un kas attiecas uz formulējumu šai paziņojumā, bija rakstīts, ka tiesiskais ietvers ir pieņemams un kopumā procesa vērtējums uh, pārsvarā pozitīvu. Manuprāt, šeit ir ļoti rūpīgi izvēlēt formulējums, un pats uh, būtiskākais apsveicamais fakts ir, ka vēlēšanas ir notikušas kā tādas. Un savā presrelīzē Marion Kungs uh, arī pieminēja situāciju ar sieviešu tiesībām, un tā kā komisāra Valdner ir skaidri noteikusi, ka kādam misijas ietveros noteikti ir jāuzrauga arī situācija ar sieviešu tiesībām. Mēs zinām, ka šī situācija Afganistānā ir katastrofāla šajā aspektā. Tas katrā ziņā ir apskatīts ziņojumā. Un tas ir arī konstatēts, ka viena no būtiskām problēmām. Mēs arī sadarbojamies ar UNICEF un eh, Naits skundze arī pieminēja, ka šī sadarbība ar UNICEF, kur, eh, kuriem ir eh, vairākas atsevišķas programmas veltīts šim mērķim, bet es arī vēlreiz vēlos UNIFEM, protams, es domāju labos runātāji, nevis UNICEF. Un vairāki no runātājiem ir izteikušies, ka mums ir vēl jānogaida līdz vēlēšanu iznākumiem. Un e, ja tikmēr jāturpina e, strādāt. Šobrīd mēs vēl nevaram izteikt īpašas prognozes, bet šobrīd ar situāciju, kad ir 2,5 tūkstoši sūdzību iesniegts, no kurām vairāk simt ir ļoti uh, Eh, nozīmīgs tāds par būtiskiem pārkāpumiem, tad eh, nezinu, vai mēs varēsim ievērot šo 21. septembru kā noteikto termiņu, tā kā nēs, nebūsim pārsteigti, ja tas aizkavēsies par dažām dienām, tā kā šobrīd viss, ko mēs varam darīt, ir nogaidīt, mēģināt mierīgi uztvert situāciju un mēģināt izvairīties eh, no tādām darbībām, kas varētu tikt uztverts kā iejaukšanās valsts iekšējā dzīvēm. Labi, paldies, saka priekšsarētājs, par jūsu īsajām, lakoniskajām atbildēm. Protams, ka šis ir temats, kas izraisa lielu interesi, un visi labprāt piedalās šajās debatēs. Temats ir gana svarīgs, un mēs turpināsim sekot tālākai attīstībai. Sekīkungs atgriezīsies no Kabulas, un tad mēs varēsim uzaicināt viņu ierasties šajā komitejā. Varbūt tas notiks līdz mēneša beigām. Vismaz tā mēs ceram. Un tad e, mums būs iespēja vēlreiz apskatīt situāciju, eh, par kuru mēs šodien esam diskutējuši. Un tad mēs to varēsim jau attiecīgi izskatīt vēlreiz. Cerams, ka tas notiks vienā no mūsu tuvākajām sanāksmēm. Tātad, kā jau teicu, ceru līdz mēneša beigām. Mums ir 28., 29. un 30. septembrī plānots sanāksmē Brisele, septembrī, tātad, un 15. septembrī Strasbūrā. Tā kā skatīsimies, kā mums izdosies to saplānot. Ministrs Bilds arī ir bijis Kabulā Un tieši tādēļ Sekī kungs šobrīd nevar būt mūsu komitejā un nevar pats izskaidrot šo situāciju. Tātad tiks sagatavots ziņojums ārlietu komitejai. Protams, ka tas notiks vēlāk, un arī viņš varēs ierasties, tikties ar mums. Es tad teiktu, ka mēs Sekī kungu varētu uzaicināt eh, līdz mēneša beigām, jo viņš ir kopumā atbildīgs par visiem jautājumiem, kas saistīts ar Eiropas Savienības attiecībām ar Afganistānu un Pakistānu. Tāpat es esmu ieplānojis arī Marionu kungu uzaicināt Eh, uz tikšanos ar mūsu komiteju. Varbūt eh, arī tādu kopēju sanāksim ar attīstības komiteju. Un tad varam pārunāt šos jautājumus, tad mums būtu tāda pilna aina par šo situāciju un arī atbilstošs konteksts. Un tad tas būtu kāds zināms jau precīzāk par iespējamo otro kārtu vēlēšanās un līdzīgiem jautājumiem, kurā virzienā tad Afganistāna virzās savā attīstībā. Tas šobrīd vēl nav īsti skaidrs. Bet es domāju, eh, jūs noteikti atbalstīsiet mūs šajos centienos. Šobrīd mēs tad varam eh, arī beigt mūsu sēdi un pāriet pie koordinātoru sanāksmes un paplašinātās biro, paplašinātā biroja sanāksmes. Es tad aicinātu visus tos, kuriem nav nepieciešams piedalīties šajā sanāksmēs, atstāt šo telpu, lai mēs varam sākt plānoto uh, paplašināto biroju sanāksmi, kā arī koordinātoru sanāksmi. Tad tie, Sākam darbu pēc piecām minūtēm. Paldies visiem un tiekamies 15. septembrī Strasbūrā.